Room... Tā kā es redzu, ka zālē jau ir ienācis De Jonga kungs, es aicināšu kolēģus izrādīt uzmanību viņam un ķersimies klāt uzreiz piektiem darba kārtības punktām. Tas ir kultūras komitejas ziņojums audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana. Vispirms tošu vārdu atzinuma sagatavotājiem Kornelim de Jongam, un pēc tam deputāti varēs izteikties. Lūdzu, de Jonga kungs. Paldies priekšādētā, izteikšos īsi, jo mums darba kārtībā ir arī daudz citu svarīgu jautājumu, un kolēģi noteikti vēlēsies arī par tiem runāt. Es noteikti nelasīšu savu sagatavoto tekstu. Es vēlētos tikai teikt, ka šis temats ir ļoti interesants. Komisija jau ir uh, devusi savu atzinumu par to, kā šī uh, audiovizuālo mēdīju direktīva būtu jāīsteno. Es domāju, ka šeit vajadzētu iekļaut vēl vairākus punktus. Esmu mēģinājusi tos arī eh, tādā veidā um, formulēt, es domāju, ka mums ir jādomā arī par pilsoņu tiesībām un kā tas attiecas uz šās direktīvas īstenošanu. Tas galu galā ir mūsu uh, komitejas uzdevums. Tieši tāpēc esmu arī ieteicis vairākas rekomendācijas, mm, kas attiecas uz tādiem jautājumiem, par kuriem mūsu komiteja ir īpaši bieži runājusi. Te ir runa, piemēram, par raidorganizācijām, par informācijas pieejamību, par dažādu pakāpojumu, um, par dažādu dienestu sniegtajiem pakāpojumiem. Protams, komisija informē, ka uh, pastāv 7500 raidorganizāciju, bet nav īsti skaidrs, mm, kam pieder šīs organizācijas, nav skaidrs šīs īpašuma attiecības. Bieži vien šķiet, ka uh, Eiropā ir daudz lielu īpašnieku, kuriem pieder daudz organizāciju, jo tā patiešām ir, ja nav vairāku mazu īpašnieku, tad mums vajadzētu varbūt uz to paskatīties kritiskāk. Esam par to sprieduši arī citās komitejās. Ir jādomā arī par konkurenci šajā jomā, par to, lai tiktu attainota viedokļu daudzveidība. Tāpat arī ir jādomā par reklāmām, Pastāv noteikums eh, šie 12 minūšu noteikumi, un noteikti vajadzētu domāt arī par šo noteikumu pārkāpšanu un ko rīkoties, kā rīkoties šādos gadījumos. Savā atzinumā arī runāju par to, ka komisijai vajadzētu pārbaudīt, vai šis 12 eh, minūšu noteikums darbojas, vai arī varbūt pastāv daudz sūdzību par eh, šī noteikuma pārkāpšanu. Eh, es domāju, ka mums noteikti nebūtu jāsūdzas par to, ka reklāmas ir par maz, drīzāk jau reklāmas ir par daudz. Nākamajā punktā ir runa par eh, reklāmas tālāku regulēšanu. Es vēlētos arī jautāt komisijai, vai tā nevarētu paskaidrot, kāda ir uh, pašreizējā situācija attiecībā uz slēpto reklāmu, piemēram, uh, produktu ievietošanu un tā tālāk. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par pamatiesību hartas 21. Uh, pantu. Tur ir da noteikti daudz vairāk iemesli nekā direktīvas 6. pantā, Tur ir runa par diskrimināciju un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies uz direktīvas tekstu, tad eh, pilsoņi varētu iestāties par eh, to, ka mums vajadzētu nodrošināt saskaņu ar pamatiesību hartu. Nākamais attiecas uz 14. direktīvas pantu. Te ir runa par eh, rādio par to, ka ir vairāki pasākumi, kas ir ļoti svarīgi, un tieši tāpēc tie ir jānodrošina sabiedrībai. Sabiedrībai ir jādotiem brīva piekļuve. Interpretācija dalībvalstīs atšķiras. Komisija iestājas par plašu interpretāciju, un es šeit vēlētos komisiju atbalstīt. Sestajā pāntā ir runa par ļoti aktuālu tematu. Mēs redzam, ka radio, televīzija un internets nodrošina ļoti daudz informācijas. Informācijas plūsma ir ļoti plaša. Televīzijā sa sa saņemamo informāciju var uzreiz papildināt ar informāciju internetā. Šeit vajadzētu domāt arī par nepilngadīgo personu aizsardzību. Mēs visi zinām, ka reklāmai uz eh, nepilngadīgām personām ietekme ir daudz eh, lielāka nekā uz pieaugušajiem. Mums vajadzētu domāt, eh, kā rīkoties šādā gadījumā. Iespējams, ka atzinumā redakcijai būtu jābūt pat vēl spēcīgākai. Es vēlētos norādīt, ka nepilngadīgo aizsardzība ir ļoti nozīmīga, Un, eh, ja ir runa par reklāmām bērnu raidījumos, tad eh, par to noteikti vajadzētu parūpēties. Pēdējais punkts. Šeit ir runa par ārējās tirzniecības nolīgumiem. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu sagatavotie noteikumi tiktu iekļauti arī ārējās tirzniecības nolīgumos. Nu, tāds ir manis sagatavotājs atzinums, un es labprāt tagad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Thank you, Mr. De Jong. Paldies, De Jonga kungs, Loan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pilnībā piekrītu De Jonga kunga ieteikumiem, taču es vēlētos uzsvērt eh, vairākus kritiskus punktus mentioned on the point one. Pirmais punkts, tur ir runa par mediju plurālismu un audiovizuālajiem pakāpojumiem, proti nav noteiktas skaidras eh, īpašumtiesības, nav īsti skaidrs, eh, kā kontrolēt eh, īpašnieku rīcību dažās valstīs. Situācija dalība valstīs ir ļoti atšķirīga un mums noteikti vajadzētu pievērst šim jautājumam uzmanību. Iespējams, mums vajadzētu aicināt komisiju, lai tā rīkotos vai nodrošinātu kopīgu līniju Eiropas Savienībā. Dažās valstīs netiek nodrošināta neatkarīga žurnālistika, piemēram, uh, tādā ziņā, ka um, nav uh, jānosaka īpašumtiesības raidorganizācijām, tāpat arī daži, daži no īpašniekiem ir saistīti ar mm, politiskām vai arī uzņēmējdarbības interesēm. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit noteikt eh, skaidru definīciju, vajadzētu varbūt paredzēt uh, striktus noteikumus Eiropas Savienības līmenī. Ja tas nebūtu iespējams, tad varbūt uh, komisija varētu sagatavot dalību valstu valdībām rekomendācijas. Pilnībā piekrītu De Jonga kungām par to, ka iespējams uh, ir 7500 uh, raida organizāciju, ko komisija ir identificējusi taču tiem ir ļoti atšķirīga vāra un ietekme. Es domāju, ka mums vajadzētu to saskaņot ar pamatiesībām starptautiskā līmenī. Tieši tas tiek arī darīts ceturtajā ieteikuma punktā. Kā mēs zinām, trūkst arī skaidru definīciju attiecībā uz uh, bērnu programmām. Kas tieši ir programmas, kas ir paredzētas bērniem? Raida organizācijas vēsta, ka tās nedrīkst ievietot reklāmas bērnu programmās, taču mēs zinām, ka 70% no laika bērni televīziju skatās kopā ar vecākiem. Un, protams, ka uh, nevienmēr viņi skatās tikai bērnu programmas. Šajā ziņojumā par to vispār nav runas. Mums vajadzētu noteikti aicināt komisiju sagatavot skaidru definīciju. Vajadzētu sagatavot eh, skaidrus noteikumus. Dalībvalstīm vajadzētu pieprasīt šādus noteikumus augstākā līmenī. Vēl divi ieteikumi no manas puses, no tautas partijas puses. Es uzskatu, ka mums vajadzētu labāk saprast, kāda tieši ir mēdīju izmantošanas uzvedība, kā tā atšķirās bērniem, nepilngadīgajiem un pieaugušajiem. Diemžēl pašlaik trūkst analīzes par šiem jautājumiem, līdz ar to mums ir grūti pieņemt lēmumus. Paneiropas, visai Eiropas pētījums par šiem jautājumiem varētu būt noderīgs audiovizuālās politikas veidotājiem gan Eiropas līmenī, gan arī dalībvalstu līmenī. Iespējams, ka to mums arī vajadzētu lūgt Eiropas komisijai. Otrais ieteikums. Lai nodrošinātu pašregulējošu pieju, ņemot vērā to, ka mēdī tik ātri mainās, varbūt būtu noderīgi uh, nodrošināt eh, lielāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Vajadzētu domāt arī par paraugu prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Un tāpat arī visas iesaistītās puses, raidorganizācijas, uzņēmiedarbības pasaulē, politiķu vīdē un tā tālāk. Eiropas komisijai vajadzētu izskatīt iespēju vai nevar izveidot visu Eiropas tīklu, kurā iesaistītos eh, eksperti, uh, nacionālās politikas veidotāji, kā arī uzņēmēja darbības pārstāvji un raida organizācijas. Tas varētu būt vēl viens ieteikums no mūsu puses, kuru komisija varētu, mm, ja vajadzētu nākt klajā ar konkrētiem noteikumiem. Lielas paldies! Lielas paldies, Lona kungām, tagad Latvordas kundzē vārds. Lielas paldies, priekšādātāji! Mūsu referente Renāta Vēbere diemžēl nevarēja būt klāta, un tieši tāpēc viņa lūdza mani pateikt viņas vārdā, ka viņa piekrīt atzinama vispārējām nostādnēm, bet ir kāds jautājums par laika grafiku. Viņas ziņojums par plašsaziņas līdzekļu brīvību tiek gatavots paralēli, un šķiet, ka bija plānots to skatīt šodien pat, mazliet vēlāk. Varbūt varētu šo laika grafiku padarīt mazliet elastīgāku. Šķiet, ka tas būs atkarīgs no laika grafika kultūras komitejā. Būtu noderīgi pastīties uz Renātes ziņojumu un papētīt, kādi kompromisa grozījumi tiek gatavoti, un iespējams, ka tas varētu atainoties arī šajā atzinumā. Renātas ziņojumā noteikti varētu būt runa par audiovizuālo pakāpojumu direktīvu, bet, protams, tas ir atkarīgs no tā, vai mm, laika grafiks būs pietiekami elastīgs. Tāpēc es gribētu zināt, ko par to domā De Jonga kungs. No savas puses var teikt, ka īsti nezinu, kas ir paredzēts direktīvā par reklāmām bērnu programmās. Es domāju, ka mēs iet pārāk tālu, ja mēs aicinātu dalību valstīm apsvērt reklāmu aizliekšanu bērnu programmās, kā ir ieteikts septītajā punktā. Es pieļauju, ka pastāv ierobežojumi attiecībā uz to, ko tieši drīkst reklamēt bērnu programmās. Es arī piekrītu, ka parādās vairākas grūtības, jo, protams, bērni ir diezgan lēticīgi. Nu, varu piebilst, ka arī daži pieaugušie ir diezgan lēticīgi. Es nedomāju, ka mums vajadzētu iet tik tālu, proti aizliegt reklāmas, un es noteikti iesniegšu grozījumu par šo jautājumu. Andričievičs kundze. You ask the floor. Ask, uh, uh floor, but... Es nepieteicos, es nevēlējos izteikties, bet ja jau man ir iespēja teikšu dažus vārdus. Es domāju, ka nozīmīgākais jautājums, kas ir saistīts ar mūsdienu medijiem, jo īpaši Eiropā, ir neatkarīgi no neatkarību no politiskā un ekonomiskā spiediena. Es domāju, ka lielākā problēma ir saistīta ar mediju īpašumu, īpašnieku jautājumu. Mums ir kas jādara. Tiek vainoti politiķi. Un tas tiek darīts tāpēc, ka viņi pārstāv zināmas uh, slepenās intereses. Tas ir uh, pilnīgi skaidrs. Paldies! Paldies! Uh, tādā gadījumā dod vārdu De Junkungam, ja, ja jūs vēlaties kaut ko vēl piebilst. Uh, wel, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben uh, erg verheugd met de reacties. Ik moet zeggen. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vispirms vēlētos atbildēt Luhan kungam. Es domāju, ka jūs izteicāt ļoti interesants komentārus un um, interesants idejas. Un atsaucoties uz jūsu un Lutfords kundzes teikto um, par bērniem, mēs noteikti varētu sagatavot uh, jaunu rindkopu, um, aicinot veikt pētījumus, kas mums ir nepieciešami, lai noskaidrotu, kādu ieteikumu tas atstāj uz bērniem. Un vajadzētu uzdot jautājumu komisijai par to, kas tiek saprasts ar šo kaitējošo efektu. Jo ir programmas, kuras nav domātas bērniem kā auditorijai, bet kuras, eh, kuras bērni tomēr skatās. Es domāju, ka būtu jāpieprasa vairāk informācijas no komisijas un vairāk pētījumu par šiem jautājumiem. Es ceru, ka mēs turpināsim eh, dialogu par šo jautājumu. Tālāk, kas attiecas uz uh, mediju īpašniekiem, es domāju, ka mēs visi esam viensprāts. Un Luhankungs nāca klajā ar priekšlikumu ieviest uh, šādus tīklus, un es vēlētos zināt va, no komisijas, vai šādi tīkli jau nepastāv. Tā ir lieliski ideja, jo būtu ļoti labi, ja mums būtu šāds tīkls, lai apmainītos ar labās prakses piemēriem. Un tālāk Weberskunds teiktais par darba grafiku. Protams, ka tas ir atzinums un ziņojums, kas ir par vienu to pašu jautājumu. Bet mums saistoši ir um, darba termiņš, kas ir paredzēts uh, kultūras komitejā es piedāvātu balsojumu janvārī. Būtu ļoti labi, ja mēs rīkotos saskaņā ar Vēbers kundzi un viņas plāniem, strādājot pie savas eh, jautājuma. Paldies! Uh, Paldies! Es vēlētos eh, uzzināt, vai komisija vēlas ko piebilst. paldies priekšsēdētājiem. Diskusijas bija galvenokārt par diviem aspektiem - pienācīgi eh, direktīvas īstenošana un tālāk jautājumi, kas saistīti ar mm, politiku kā tādu. Kas attiec uz īstenošanu, tad eh, direktīvā jau ir atsauci uz uh, Uh, kopregulējumu, un, uh, protams, uh, kā deputāti izteica bažas par nepilngadīgu personu aizsardzību. Šobrīd tiek vēstas sarunas ar rūpniecības nozars pārstāvjiem, jo īpaši par um, kalorijām bagātu pārtiku un uzturvielām, un ir šādi pētījumi, tie tiek veikti. Tālāk, kas attiecas uz uh, jaunu cilvēku aizsardzību un bērnu aizsardzību. Jau šobrīd direktīvā ir paredzēti noteikumi, kas attiecas uz lineāriem pakalpojumiem un nelineāriem pakalpojumiem, tātad uh, video, uh, izvēles video skatīšanās. Es domāju, ka tas jau ir paredzēts direktīvā attiecīgajā punktā. Tātad tas, kas ir šeit septītajā punktā, ir tāda kā norāda um, dalību valstīm, un tā jau ir Eiropas Savienības likumdošana, tā tiek īstenot un tā ir jāīsteno dalību valstīm. Runājot par politiku kā tādu. Ir divi jautājumi. No vienas puses mediju koncentrā, koncentrācija, un no otras puses ir šis 21. pants eh, hartā un 14. pants direktīvā. Par to eh, notiek diskusijas arī komisijā Krūzes kundze ir aicinājusi augstu līmeņa ekspertus sagatavot savu atzinumu un sagaidāts, eh, sagaidāms, ka šis atzinums varētu būt pieejams eh, pēc pāris nedēļām. Šajā ziņomā noteikti būs ieteikumi komisijai, bet arī dalībvalstīm un visām iesaistītajām pusēm. par šo piemērošanos. Proti, ka ne visi 21. pantā noteiktie iemesli ir ierakstīti 6. pantā direktīvā. Tāds bija komisijas likumdošanas priekšlikums, bet tāds netika atbalstīts no padomas puses un Eiropas parlamenta puses. Un komisija, protams, priecājas par šo uh, novēloto atbalstu, bet iespējams, ka tas ir par vēl, lai to ierakstītu koplām, kop, mm, kopējā likumdošanas priekšlikumā. Paldies! Es vēlos atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 15. janvārs, 2012, un balsošana ir paredzēta 31. janvārī. Nākamais punkts ir balsošana. Mums šobrīd ir jāpārtrauc sanāksme līdz pulksten 17.10, kad ieradīsies visi deputāti, eh, kas ir ieplānojuši piedalīties balsošanā. Tātad pārtraukums līdz pulksten 17.10. Dear colleagues, I ask you to take your seats. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mums jāsāk balsošana. Please. I am happy that we are Man ir ļoti liels prieks, ka mēs esam tik uh, lielā pulkā, bet, nu, lūdzu apsēdīties. Please, we have to start. Mums jāsāk darbs, lūdzu. have to wait. Colleagues, we start uh, the vote. Uh, kolēģi, sāksim balsošanu. The draft report. Ziņojuma projekts par Eirodaku. Uh, referente Makovejs kundze. Makovejs kundze, vai jūs vēlaties izteikties? Pirms sākam balsošanu. Liels paldies! Šīs ir eh, dosie, pie kura visi esam strādājuši ļoti smagi. Mēs eh, gala beigās arī vienojāmies par lielāko daļu punktiem. Es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem no visām grupām par sadarbību. Es ceru, ka mēs noslēgsim darbu eh, pie ziņojuma versijas, kas mums būs pieņemama visiem. Liels paldies! Paldies Makovejas kundzei! Tagad sāksim balsošanu.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 5 deputāti, 4 deputāti plus, nē, pārāk daudz, 3, 2, 1. Joprojām viens par daudz. Tagad viss kārtībā. Balsojam. Noslēdz balsojumu. 39 pret 9 pār viens atturs noraidīts. Tālāk. 6. 7. atsaukti, 64. par pret atturas pieņemts. 8. ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Es iesaku balsot blokā par 65, 66, 67, 70, 71. Tām piekrīt visas politiskās grupas par šiem pieciem grozījumiem blokā par. Kāda problēma? No, no, sik. 65, 66, 67, 70, 71. To es ieteicu. Par. Pret. Atturas noraidīts. Tālāk. 68, 69. Identiski par. Pret. Atturas noraidīts. 72 par. Pret. Atturas pieņemts. 9 par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais atsaukts. Tagad mēs pārējām pie 73. pār, pret, atturas, pieņemts. 77 pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 5 pār, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss pār,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 pret atturas man jāpārbauda. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 12. grozīmu. ICPP balsotais par daudz. Tagad labi. Beidzam balsot. Tā, 25 pār 24 pret. Pieņemts. Well, okay. Uh, you, you, didn't have, you don't have your card. Jums nav kartes, man nav kartes. Balsošanas brīdī. Es balsotu pret. Tajā pat laikā mums ir piektais kolēģis, kas šeit ir ieradies. Tad, tad es domāju, ka tas Tas ir norādīts 25 plus 25 mīnus, kā jūs norādījāt. Tādējādi norādīts. Ja 25 pār 25 pret, tad tas ir noraidīts. Tavareškungs norādīja, ka viņam nav balsošanas uh, kārtas, un viņš balso pret. Matjo kundze? Cik ir EPP balsotāji? Cik ir EPP balsotāji? Jo šeit ir ļoti daudz EPP, kas uh, um, izņem savus kartiņus. Vai mēs esam tagad maksimālajā EPP skaitā? Ja jūs gribat, es varu atkārtot balsojumu, un tad būs viss visiem skaidrs. Balsosim vēlreiz. Sākam balsot pār 12. grozīmu. Somebody is not voting. Kāds te nebalso? Labi, beidzam balsot. 25 pār 26 pret. Noraidīts. Tagad 91 pār pret atturas noraidīts. 13. atsaukts. Mēs pārbaudīsim par 91. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 27 pār 26 pret. Pieņemts. Tālāk 13. grozījums atsaukt, 14. par, pret. Šķiet, ka pieņemts 92 par, pret, atturas pieņemts 15 par, pret. Ļoti sarežģīti. Vēlreiz 15 par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 16. pār pret atturas pār vēlreiz pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 16. grozījumu. Tad, nu. People are not voting. Okay. I close the vote. Beidzam balsot. 30 par, 23 pret pieņemts. 9. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 95 par. Pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 98 par. Pret Pārbaudam. Sākam balsot. 98. grozījums. Sākam balsot. One EPP is two. Viens EPP par daudz. Tagad kārtībā. Beidzam balsot. 22 pār 32 pret. Norādīts. 99, 101 ir identiski par pret atturas jāpārbauda. Close the vote. Beidzam balsot. 27 par 27 pret. Noraidīts. 101 par. Pret. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par 26 pret. Pieņemts. Septiņpadsmit pār pret atturas. Labi, pārbaudam. Jā, varbūt tad tagad balsosim elektroniski. Tikai kompromiss varbūt nē. Sākam balsot. 70, 17. Beidzam balsot. 31 par 25 pret. No, pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 104 par pret atturas pieņemts 105 par pret atturas pieņemts kompromis 12 par pret atturas pieņemts 110, 111, 112 identiski par pret jāpārbauda. Sākam balsot par 110, 111, 112. Beidzam balsot. 28 par 27 pret. Pieņemts. 113 par. Pret. Atturas noraidīts. 114, 115 identiski par. Pret. Atturas pieņemts. 116 pār pret atturas pieņemts. 117 pār pret atturas pieņemts. 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts. Tagad skatām 122 pār pret. Jāpārbauda. Sākam balsot par 122. Beidzam balsot. Divdesmit trīs pār, divdesmit septiņi pret, noraidīts. 15. pār pret atturas pieņemts. 125 pār pret jāpārbauda. Sāku balsot par 125. EPP ir viens par daudz. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 29 pār 27 pret pieņemts. 128 par pret atturas noraidīts. 18 pār pret atturas pieņemts. Divdesmit deviņi. Dalītais balsojums. 129. grozījums par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Par otro daļu par pret atturas pret norēdīts. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Otrā daļa. 129. grozījumā. Otrā daļa, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 29 par 27 pret. Pieņemts. Marais kungs, jūs man samulsinājāt. 130. grozījums. 130 par pret atturas noraidīts. 131 par pret atturas pieņemts. 132 ar mutisko grozījumu par pret. Jāpārbauda. Sākam balsot par 132. KPP. Viens par daudz. Actually should be. Please, from the EP. EPP grupa, lūdzu, kāds, kādam jāizņem kartiņu. Tagad viss labi. Tagad beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts. Tagad skatām 133, tas ir lingvistisks grozījums, tagad 16. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 134 pār pret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 pret atturas pieņemts. 139 par pret atturas pieņemts. 140 lingvistisks, nebalsojam par to, 141 pār, pret atturas pieņemts, 20 pār, pret atturas pieņemts, 142 pār, pret atturas pieņemts. Atturas šķiet pieņemts 143 pār pret atturas pieņemts 145 pār pret atturas pārbaudām par 145 elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār 27 pret pieņemts. 146 pār pret atturas pieņemts. Tāds pats vairākums 127, 144 identiski par pret atturas pieņemts. 148 pār pret pret atturas pieņemts. 149 pār pret atturas noraidīts. 150 pār pret atturas pieņemts. 18. kompromiss. Dalītais balsojums pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas pieņemts. 154, 155, 156 identiski par pret atturas pieņemts. 157 par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. Simt sešdesmit viens, simt piecdesmit astoņi. Mums ir jābalso par otro daļu. Pret. Jāpārbauda. Šķiet, ka tas ir tas pats vairākums, kāds bija iepriekš, bet nu pārbaudīsim. Beidzam balsot. 30 pār 26 pret pieņemts. 161 pār pret

un 169. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 167 tiek atsaukts, balsojam par 170 par, pret, atturas, pieņemts, 20 par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 174, 175 ir identiski par, pret pret atturas noraidīts. 176, 177, identiski par, pret atturas pieņemts. 178 pār, pret atturas noraidīts. 179 mutisko grozījumu pār, pret atturas noraidīts pieņemts. 180 pār pret atturas pieņemts. 181 pār pret atturas pieņemts. Tālāk. 21. par pret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 atturas pieņemts. 26, 27, 29, 30 balsojam kopā. Nē, 26. Divdesmit seši, divdesmit septiņi, divdesmit deviņi un trīsdesmit. Nē, trīsdesmit nē. Labi, tad par trim grozījumiem. 26, 27, 29 par, pret, atturas, noraidīts. 28 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 30 pār, pret, atturas, noraidīts. 31 pār, pret atturas pieņemts. 32 pār pret atturas pieņemts. 33 pār pret atturas pieņemts. 15. kompromiss saistīts ar 15. par pret atturas pieņemts. 30. Otrais atsaugs 35 lingvistisks grozījums. Balsojam par trešo grozījumu par pret atturas pieņemts. 36 pār pret atturas pieņemts. 37 pār pret atturas pieņemts. Tālāk piedāvāja 38, 39 un 40. Balsosim blokā par pret atturas noraidīts. Tālāk 41 par pret atturas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 pret, atturas, noraidīts. 46 pār, pret, atturas, pieņemts. 49 pār, pret, atturas, pieņemts. 50 pār, pret, atturas, pieņemts. 4 pār, pret, atturas, pieņemts. 40 53 pār pret atturas pieņemts. 5 pār pret atturas pieņemts. 54 pār pret atturas pieņemts. 55 lingvistisks. 56 pār pret. Nav skaidrs. Pārbaudīsim 56. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. 59, 29 pār 27 pret pieņemts. Tagad blokā balsosim pēc 57, 58, 59 un 60 par pret atturas noraidīts. Un tagad mēs balsosim par grozīto tekstu. Sākam balsot.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 par eh, Eiropas bēgļu fonda līdzfinansējuma likmes paaugstināšanu. Referents ir Torvalda kungs. Es nezinu, vai jums ir eh, kas piebilstams, nevēlos nolasīt visu garo virsrakstu. Liels paldies priekšēdētāji! Nē, nevēlos izteikties eh, pārāk gari. Iepriekšējā sanāksmē aicināju jūs neiesniegt grozījumus, jūs arī to darījāt, tāpēc mans darbs bija ļoti vienkāršs. Liels paldies jums par to! Labi, Torvalda kungs, tātad balsojums. Grozījumi netika izsniegti, balsojam par ziņojuma projektu. Tas būs galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 54 pār, 1 pret, neviens nav atturējies. Sveicam Torvalda kungu. Un tagad uh, vēl viens ziņojums, arī Torvalda kunga ziņojums, par ārējo robežu fondu. Arī nav iesniegti grozījumi, tāpēc uzreiz sāksim balsot. Balsojam elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Lūdzu, balsojiet, kolēģi. Beidzam balsot. 55 pār, viens atturējies, viens pret, neviens, na, vien,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 Sirsnīgi sveicam jūs, lai jums ir jauka Ziemassvētku brīvdienas, bet mums ir jāķerās klāt uzreiz nākamajam darba kārtības punktam. Godāmie kolēģi! Kolēģi, kas vēlas uh, iziet no zāles, lūdzu dariet to, jo mums ir jāturpina darbs. 11. darba kārtības punkts. Pa grozījumu izskatīšana, kas ir iesniegti par jaunu zie, ziņojumu par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Referente ir Renāte Vēbere. Vispirms došu vārdu referentei, un pēc tam varēs izteikties deputāti. Lūdzu, Vēberis kundze. Paldies, priekšādātāji. Mans ieteikums būtu nogaidīt eh, kad pusminūti, lai kolēģi vienkārši iziet no zāles. Lūdzu, ejiet ārā no zāles, tā lai mēs varētu turpināt darbu. Please. Okay, I think we can continue, Mrs. Sība. Thank you very much, Chair. Uh, what... Paldies, priekšādātāji. Vispirms es eh, vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus par šo ziņojumu. Patiesībā grozījumi ļoti atbilda tam, ko es jau sagaidīju pēc pirmās viedokļu apmaiņas par darba dokumentiem un arī pēc publiskās uzklausīšanas, ko organizēja Lībe komiteja. Man būtu dažas vispārējas piezīmes. Es varētu teikt, ka ļoti daudzi no šiem grozījumiem ir patiešām derīgi, tie ziņojumu bagātina. Biju arī patīkami pārsteigta, redzot, ka uh, par dažiem tematiem grozījumi īstenībā iet tādā pašā virzienā, tāpēc es domāju, ka mums būs uh, vienkārši panākt uh, kompromisus par šiem grozījumiem. Vēl es varētu piebilst, ka es noteikti iekļaušu daudzus grozījumus, likšu par tiem balsot, vai arī iekļaušu tos kompromisos. Es tāpat arī plānoju organizēt ēnu referentu tikšanos pēc iespējas ātrāk, jo janvārī šajā laika posmā, šajā gada periodā, diemžēl, nav vienkārši strādāt. Es nedomāju, ka daudzi vēlēsies strādāt Ziemassvētkos. Tagad mazliet detalizētāk par dažiem grozījumiem. Varu jums pavēstīt, ka plašsaziņu līdzekļu aizsardzība no riskiem, no cenzūras, no ietekmes, tad es noteikti ievērošu grozījumos iekļauto informāciju. Centīšos e, iekļaut tos e, kompromisu grozījumos, bet, ja tas netiks darīts, tad par tiem balsosim. Punkts par procedūrām un e, plašsaziņas līdzekļu organizāciju vadītāju nozīmēšanu Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi saglabāt šo pieprasījumu par procesālo mehānismu pēc iespējas ilgāk. Īstenībā es dodu priekšroku sākotnējiem ziņojuma punktam, sākotnējai redakcijai. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit atlasīt konkrētas dalībvalstis vai Eiropas Savienības institūcijas. Bet, eh, protams, mēs priedīsim par šiem jautājumiem ēnu referentu sanāksmes laikā. Eh, punkts par mēdīju plurālismu, mēdīju brīvību, daudzveidīgumu, dažādu iesaistīto pušu piekļuvi, plašu dažādu viedokļu atainošanu. Es domāju, ka tas parādās vairākās ziņām vietās, bet, protams, es priecāšos arī par grozījumiem. Noteikti tiks panākts arī kompromiss par uh, valsts medijiem un privātajiem medijiem un uh, to attiecīgajiem pienākumiem sabiedrībā. Piektais punkts par uh, cenzūru un par pilsonību ir panākta eh, tāda vispārēja vienošanās par šiem aspektiem, un es domāju, ka lielākā daļa no iesniegtiem grozījumiem tiks akceptēti. Par mediju īpašumtiesībām, caurdzamību. Grozījumi īstenībā iet vienā un tajā pašā virzienā, tāpēc es uzskatu, ka mums būs vienkārši vai nu katrā ziņā nebūs grūti sagatavot kompromisa grozījumus žurnālistu neatkarība no plašsaziņas līdzekļu redaktoru vai īpašnieku iekšējā spiediena. Es domāju, ka šeit vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Varbūt mēs varētu gatavot eh, kompromisu grozījumus, bet jebkurā gadījumā grozījumi tiks atainoti tekstā. Mediju situācijas kontrole, regulāra kontrole. Uh, Par to ir iesniegti vairāki grozījumi, kuriem es īstenībā nepiekrītu. Taču man ir prieks redzēt, ka lielākā daļa no kolēģiem atbalstīja priekšlikumu un uh, ir atstājuši šo punktu atklātu, mēģinot saprast, kura iestādē būtu vispiemērotākā kontrolas funkcija veikšanai. Protams, es nevaru neņemt vērā situāciju, kur eh, pamatiesību aģentūras eh, pilnvaras vēl ar vienu ir ļoti ierobežotas. Īstenībā es nesaprotu, kā mēs varam par Eiropas pilsoņu naudu uzturēt pamatiesību aģentūru, kuras mandātā nav uh, eh, iekļautā mediju brīvība. Mums noteikti vajadzētu par to runāt, vajadzētu vērst padomus uzmanību uz šiem jautājumiem. Tāpat arī noteikti būs diskusijas par Eiropas regulātoru grupu un par uh, pilnvaru harmonizēšanu. Saprotu, ka šajos jautājumos ir vairāki viedokļi parādījušies, kas īstenībā ir atšķirīgi neiet vienā virzienā. Ir iesniegt arī grozījumi, kas ir ļoti līdzīgi. Te ir runa par caurdzamību, par mediju īpašumtiesībām, valsts finansējumu. Esmu pārliecināta, ka par tiem mēs eh, vienkārši panāksim vienošanos. Ir arī tādi grozījumi, kas eh, iet pretējā virzienā. Te ir runa par to, cik tālu mums vajadzētu regulēt eh, mediju brīvību. Bet, nu, protams, mēs eh, vēl izskatīsim eh, šos jautājumus. Mēs noteikti par to spriedīsim ēnu referentu sanāksmē. Ir iesniegti arī vairāki grozījumi, kas nav iekļauti sākotnējā ziņojuma projektā. Es noteikti izskatīšu šos grozījumus, diskutējuši ar grozījumu iesniedzējiem. Te ir runa par uh, Amsterdams protokolu, par uh, valsts mediju pienākumiem, par um, mediju izglītošanu un tā tālāk. Tās būtu uh, manas pirmās domas, un, protams, es labprāt arī piedalīšos diskusijās atbildēšu uz kolēģi jautājumiem. Lās paldies, Renāte. Manā sarakstā ir uh, tikai viena runātāja, Fajonas kundze. Liels paldies, Renāte! Es uh, centīšos aizstāt Kingu, viņa ir mūsu ēnu referenti, referente. Diemžēl viņa nokavēja lidojumu no ASV un tāpēc nevarēja pie mums ierasties. Es vēlētos tāpēc nodot sociāldemokrātu grupas viedokli. Mēs uzskatām, ka šajā ziņojumā ir skatīti jautājumi, kas mums šķiet ļoti nozīmīgi. Es arī atbalstu jūsu tikko pausto nostāju. Mums ir jānodrošina mēdīju brīvība un vārda brīvība Eiropā. Mēs nevēlamies mēdījus regulēt pārāk strikti. Ir jāpielāgo mēdīji konkrētajām katra mēdīja vajadzībām. Uh, Tāpat arī mēs no, m, iestājāmies par kopēju standārtu izveidi, nodrošinot pienākumus uzraudzības iestādēm, tāpat arī vajadzētu nodrošināt eh, m, ietekmes samazināšanu no politiskās vai uzņēmējdarbības vides. Tāpat arī ir jāņem vērā audiovizuālo pakāpojumu direktīva, kura nosaka, ka Eiropas uzraudzības institūcijām ir jārīkojas atbilstoši savai kompetencei. Uh, Tāpat arī ir jādomā par mediju koncentrāciju un par tiesiskā ietvara nodrošināšanu tā, lai izvairītos no dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas. Tāpat arī ir jānodrošina caurredzamība mediju izmantošanā ar datu bāzes palīdzību. Mēs atbalstām grozījumus, kas vērš uzmanību uz neatkarīgu pašregulējošu iestāžu izveidi un mediju uzvedības kodeksu sagatavošanu. Uh, Mēs vēlamies atbalstīt arī neatkarīgo žurnālistiku, iespējams, izmantojot Eiropas finansējumu. Daudzos mūsu grozījumos ir uh, norādīts uz žurnālistu bīstamajiem darba apstākļiem. Mēs vēlamies arī vērst komisijas uzmanību uz to, ka žurnālistu darba apstākļiem vajadzētu atbilst augstākajiem Eiropas standartiem. Vēlētos arī atgādināt, ka valsts iestādes cenšas ietekmēt eh, mediju saturu ar reklāmas politikas palīdzību. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina caurdzamība valsts re reklāmas politikā. Mēs arī aicinām komisiju pārbaudīt, vai valsts finansējums tiek izmantots caurdzamā veidā, ja ir runa par valsts dienestu medijiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt valsts mediju caurdzamību un ilgspējīgu finansējumu šiem medijiem. Tātad tas bija tas, ko vēlējās jums pavēstīt Kinga. Es pati arī esmu iesniegusi desmit grozījumus, jo īpaši es cenšos stiprināt mediju neatkarīgo lomu ir jāvēršas pret politisko ietekmi, vai arī ir jācenšas novērst politiskā šantāža valsts televīzijā, jo īpaši ir jādomā par alternatīvo valsts televīzijas kanālu izveidi, kā nesen ir noticis manā valstī Slovenijā. Esmu iesniegusi arī grozījumus par sodiem, kas būtu jāuzliek visiem tiem, kas vēršas pret žurnālistiem. Bieži vien mums ir pieņemtas vajadzīgās procedūras, bet tās netiek eh, izpildītas līdz galām. Mums bieži vien uh, trūkst pēdējā sprieduma lietās par uzbrukumiem žurnālistiem. Es eh, ceru, ka referente ņems vērā mūsu iesniegtos grozījumus, jo to visu mērķis ir stiprināt mēdīju brīvību un plurālismu Eiropā. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad Marinesku kungs. Paldies, Kinga! Mūsu grozījumi galvenokārt attiecas uz uzvedības kodeksu un uh, mēdīju īpašumtiesību caurzemību. Tāpat arī ir iesniegts priekšlikums par Eiropas regulātoru asociāciju. Es vienkārši gaidu ēnu referentu sanāksmi, un skatoties uz šo rezolūciju, man ir radies iespējas, ka mums Eiropā ir gandrīz perfekti plašsaziņas līdzekļi. Jums ir tavāreš? Paldies, tagad tavāreš kungs. Lielas paldies! Vispirms es vēra, vēlētos pateikties Renātei Vēbrei par lielisko sadarbību ar ēnu referentiem. Šis ir ļoti nozīmīgs ziņojums. Vispirms es domāju, ka mums būtu jāatspoguļo uh, tas, ko domā mūsu pilsoņi. Proti, ka mēdī brīvība šobrīd ir apdraudēta, ņemot vērā uh, ekonomisko situāciju, kas attīstās ļoti strauji un dažos gadījumos nopietni pasliktinās, un Eiropas Savienībai kaut kas būtu jādara. Mediji vairs nav uh, vietēji. Protams, visiem mēdījiem ir mājaslaps internetā, bet uh, Eiropas Savienībai būtu jāraugās uz medijiem arī no eh, transnacionālās uh, perspektīvas. Protams, mums ir nepieciešams nodrošināt arī demokrātijas uh, plurālismu un visu, kas ir uh, ierakstīts otrajā pantā. Demokrātija ir atkarīga no brīviem medijiem, un tā tas ir bijis nu, jau kopš 18. un 19. gadsimta. Tā ir teorija. Bet no otras puses ir prakse. Proti, mēs esam situācijā, kas strauji attīstās, tehnoloģijas mainās, un tas ietekmē uzņēmēju darbību un uh, biznesa modeli, kāds ir medijiem. Un uh, publiskajām iestādēm būtu jāpalīdz šajā pārējā uz jauniem uh, biznesa modeļiem. Tātad uh, ir jāatbalsta uh, tie aspekti, kas ir svarīgi žurnālismam. Un um, tas viss ir jāiestrādā grozījumos. Es priecājos par to, ka uh, Renātē bija pieņemami šie grozījumi. Tālāk jautājums arī par uh, nestabilām darba vietām žurnālistiem. Uh, jo tas nozīmē, ka žurnālisti nav pietiekami neatkarīgi, lai veiktu to nozīmīgo darbu, kas uz viņiem gulstas. Un vēl eh, es vēlētos norādīt, ka komitejā, kas ir atbildīga par eh, noziedzības apkarošanu, eh, es arī esmu runājis par to, ka mums ir jācīnās par ekonomis, pret ekonomiskiem noziegumiem, un te svarīgu lomu spēlējam arī plašsaziņas līdzekļiem. Tātad Tātad tehnoloģiskās izmaiņas un nestabils darba vietas žurnālistiem mēs esam aicinājuši komisiju eh, izveikt pētījumus par šīm tendencēm un domāt par pasākumiem, kas būtu jāīsteno, jo analizējot šos fenomenus, eh, protams, eh, rezultāti ir pretrunīgi. Un es domāju, ka pagaidām mums būtu jāaprobežojas ar pētījumiem. Kas attiec uz pārējiem punktiem, tad tos jau pienācīgi aprakstīja Renāta pati, un es ar prieku sagaidu nāku, nākamo um, ēnu um, referentu tikšanos. Paldies, un tagad Jankungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es varu izteikties jau atkal pavisam īsi, jo es domāju, ka mēs visi domājam līdzīgajam pareizajā vir vienā virzienā. Proti, e, trīs svarīgi jautājumi e, eh, - īpašnieku jautājums un koncentrācija, Otrakārt ir jāatzīst tas, cik svarīgi ir publiskie mediji. Un treškārt pētnieciskās žurnālistikas, žurnālistikas stimulēšana Eiropas uh, Savienībā. Par to mēs esam runājuši arī komitejā, kas cīnās pret uh, organizēto noziedzību un ļoti uh, nozīmīgu darbu paveic pētnieciskie žurnālisti, kas palīdz valdībām. Un visbeidzot, pēdējais punkts. Pēc 11. Eh, septembra notikumiem mums eh, nevajadzētu pārliek baidīties un vajadzētu atklāt informāciju eh, sabiedrībai, jo žurnālistiem bieži vien ir grūti piekļūt informācijai, un es domāju, ka to ir ārkārtīgi nozīmīgi uzsvērt. Tās ir galvenās prioritātes, bet es neko nedzirdēju Renāts Vēbers teiktajā. Ja kas būtu atšķirīgs no manis teiktā, tāpēc es ar prieku sagaidu ēnu referentu sanāksmi un priecājos par referents pieņemto nostāju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Renātei. Liels paldies priekšsēdētājiem, un es tik tiešām pateicos kolēģiem par izteiktiem komentāriem. Tagad man ir um, tāds um, vulgāri filozofisks jautājums. Ja mēs tik tiešām tik ļoti esam viensprāts, vai tas nozīmē, ka mēs nepievēršamies jūtīgākiem jautājumiem, vai arī mēs pēc vairāku gadu pārunām saprotam, kādas ir problēmas, kas ir saistīts ar plašsaziņas līdzekļiem un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Un tāpēc mēs domājam līdzīgi, kā Eiropas uh, pilsoņu pārstāvi. Mēs ejam tajā pašā virzienā. Es esmu pārliecināta, ka ir pienācis laiks nākt klajā ar skaidrāku, stingrāku un regulārāku pieeju, izvērtējot problēmas, ar kurām saskars žurnālisti un plašsaziņas līdzekļi. Es esmu pārliecināta, ka mums diezgan viegli izdosies panākt vienošanos. Jā, es, piemin, es piefiksēju to, iesniegtajos uh, grozījumos, bet arī kolēģu teiktajā, ka ir prasība pēc uh, pētnieciskās žurnālistikas uh, atbalstīšanas, un lai mēs to varētu darīt, ir nepieciešama publiskie līdzekļi no Eiropas Savienības. Tātad, ja tik tiešām ik viens piekrīt šai pieeja Es ar prieku to atspoguļot arī ziņojumā. Nu, tas arī būtu viss. Ehm, novēlu visiem eh, priecīgus svētkus, eh, priecīgus Ziemassvētkus un tiksimies nākamajā gadā. Mrs. Weber, I have to announce. Paldies, Vēbers eh, kundze. Balsošana komitejā notiks. Um, 21. un 22. janvārī. Vēlu arī jums priecīgus svētkus, bet tiem, kas būs šeit arī rīt, es vēlos teikt, ka sanāksim turpināsies rīt, mēs atsāksim pulksten deviņos un runāsim par Kipras prezidentūras secinājumiem, Un rīt pēcpusdienā pie mums viesosies arī Redingas kundze, tāpēc aicinu tos deputātus, kas var lūdzu ierodieties uz sanāksmi. Liels paldies, un līdz ar to esam noslēguši šās dienas sanāksmi.